protokols ir apstiprināts, un nākamais darbkārtības punkts ir jautājuma laiks komisijas prezidentam. Vispirms jautājums uzdos politisko grupu vadītāji, un pirmais būs Manfreds Webers, EPP grupas vārdā. Lūdzu, vienu minūti godātais komisijas priekšsēž, parlamenta uh, eh, prezidents, gārgie kolēģi, komisija šodien jauno uh, eh, svifta nolīgumu uh, savā sēdē apstiprināja ar plašu vairākumu, uh, vienbalsīgi pat. Un es vēlētos jautāt komisijas prezidentam. Viņam noteikti ir zināms, ka uh, Eh, iedzīvotāji nobežījušies eh, par privātumu aizsardzību šajā sakarā, par datu nodošanu. Kāda tā tad ir uzlabojuma saskaņā ar iepriekšējo eh, līguma variantu un kā mēs varēsim pārliecināt pilsoņus par to? Paldies, Weberkungs. Tiešām pārskatītais nolīgums to šodien vienbalsīgi apstiprināja komisija, un mēs uzskatām, ka uh, tas eh, stingri saskan ar privātumu un personas datu aizsardzības eh, prasībām. Tas eh, nodrošina nepieciešamības un samērīguma princips un tas ir vērsts uz terorismu un tā finansējumu striktu ierobžošanu nolīgums, tātad visas arī mūsu pamatiesības stingri ievēro un nodrošina datu aizsardzība arī eh, eh, ir caurskatāmība nodrošināta un arī nodrošina eh, iespēju griezties tiesā pamatiesībā aizsardzības aizstāvībā. Komisija arī ņēma vērā parlamentu iepriekš paustās bažas, tas viss ir iestrādāts šajā nolīgumā. Paldies, tagad Šulc kungs. Nē, vēl viens jautājums. Weber kungs. Papildu jautājums? Jā. Priekšsēžkungs, maz papildu jautājums. Pirmkārt, iet runa par nolīgumu pēc būtības. Gribētu vēlreiz pārjautāt, kāds, e, kāda nozīme tagad šim nolīgumam būs transatlantiskajās attiecībās, e, attiecībā uz jautājumiem, kas mums vēl ir diskutējami ar amerikāņiem, varbūt, ka uh, jūs varētu mums sniegt eh, savu vērtējumu par to. Jā, tas ir ļoti nozīmīgi. Es varu teikt, ka mūsu amerikāņu partneri to skatīja par vienu no pirmiem, ja ne pirmo prioritāti patreizajās diskusijās ar Eiropas Savienību. Šis nolīgums ir ļoti būtisks eh, es attiecībām ar ASV, kurš 1. Eh, janvārs šogad. Uh, plašs datu apjoms, kurus iepriekš ASV administrācijas saņēma, viņi vairs nevarēja saņemt, un tās viņiem radīja problēmas. Tādēļ mēs uzskatām, ka šo jautājumu vajadzēja atrisināt, ņemot vērā transatlantisko attiecību nozīmību. Protams, šīs attiecības ir, ir ļoti nozīmīgas, bet tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu savus eh, principus ņemt vērā - privātumu, datu aizsardzības, bet tāpat laikā es domāju, ka mēs esam panākuši ļoti, ļoti labu vienošanos tagad, un komisārs. Um, komisāra Malmstrēm ir padarījusi ļoti svarīgu darbu. Tā kā es uzskatu, ka arī eh, plašāk politiski raugoties, tas būs nozīmīgi, ka mēs panāksim vienošanos ar ASV partneriem par šo jautājumu. Paldies! Eh, vēlos atgādināt, ka papildu jautājumu, papildu atbildes, tad, tad tam arī vajadzētu iekļauties 30 sekundēs. Ļoti atvainojos, tāds ir noteikums. Uh, Eh, lūdzu, priekšsēžu kungs, Šulc kungs. Paldies, komisijas priekšsēžu kungs. Turpinot manu kolēģa Manfredu Weberu jautāto. Vai komisāra Malmstrēm ir informējis kolēģiju par to, ka pret patreiz uh, to, par ko ir panākt vienošanās, uh, parlaments uh, ir ļoti nobežīgi ies, vai komisija atzinās, ka šodien nolemtais noteikti nav tās, ko parlaments uzskata par e, pietiekošu uzlabojumu. Vai jūs apzināties, prezidentkungs, ka jūs šodien kaut ko tādu pieņemat, ka ja tas tā tiks īstenots, tas nodīs pie tā, ka privātu uzņēmumu e, SWIFT e, e, darbinieki, e, viņiem būs lielāks kontrols iespējas nekā ES ierēģiem. E, Vai Malmstrēms kundze jūs ir informējusi par šiem jautājumiem? Ja ir, kā tad jūs varējāt pieņemt šādu lēmumu? Ja ne, tad kādēļ Malmstrēms kundze jums nav par to informējusi? Paldies, lūdzu. Protams, ka atbildīgā komisāra eh, par eh, sarunu procesu mūs ir visaptroši informējusi. Tieši šodien komisāra Malmstrēm mūs informēja par sarunu procesu iznākumu. Un vēl vairāk viņi mums sacīja, ka viņi ir ļoti intensīvi dialogu uzturējusi ar daudziem no jums Eiropas parlamenta. Mēs ļoti labi apzināmies bāžas, ko šis parlaments ir paudis, un viņi man sacīja, ka viņi ir e, parlamenta regulāri informējis par sarunu gaitu. Komisāre pildīja savu lomu e, sarunas e, sarunvešanā. Tagad parlamenta ziņā ir pieņemt vai nepieņemt šo vienošanos. Es jums ļoti rekomendēju to pieņemt, jo tas ir ļoti nozīmīgi arī es pilsoņu drošībai. Mēs uzskatām, ka esam panākuši pamatiesību e, aizsardzības nepieciešamo līmeņu, arī privātuma aizsardzības, bet, protams, tas ir ļoti sensitīvs jautājums. Mēs uzskatām, ka parlamenta tiesības ir pilnībā ņemts vērā, bet mums bija jāved sarunas Eiropas saimnes vārdā, un, kā jūs sacīju, e, komisija pieņem savu e, lēmu šodien vienbalsīgi. Paldies priekšsēdi par e, to, ka jūs tādos draudzīgos vārdos jūs debatas raksturojat, bet tāpēc es uzdošu šo jautājumu vēlreiz precīzāk un aicinu jūs arī ļoti precīzi atbildēt. Vai Malmstrēms kundzi debatēs komisijās Pirms lēmuma pieņemšanas kolēģijā jums sacīja, ka ar šo tekstu, kur jūs tagad kā uh, vienošanos prezentēsiet, parlaments to varētu noraidīt. Vai Malmstrēms kundze sacīja, ka eh, šim tekstam būs parlamentārs vairākums? Tātad atkārto ļoti precīzi. Vai Malmstrēms kundze sacīja, ka eh, šo tekstu varētu parlaments vairākums atbalstīt, vai eh, nav droši, ka parlaments vairākums atbalstīs? Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs precīzi varētu atbildēt man jautājumu. Komisāra Malmstrēm nevar parlamenta balsojumu paredzēt. Protams, viņa. Nē, jūsu jautājums bija tāds, vai Malmstrēms kundze man, man sacīja, kāds būs parlamenta balsojums variācija, vai tas balsos par vai pret. Protams, viņi cer, ka būs uh, eh, atbalstošs balsojums, citādi viņa mm, sarunas komisijas vārdā nebūtu novedus līdz vienošanās punktam. Bet pēc parlamenta balsojuma pirms pāris mēnešiem mums bija ļoti būtisks eh, debats komisijā, un es vairāk kārt runāju komisāru Malmstrēm, mēs apzināmies, ļoti, ļoti labi apzināmies, un viņi personīgi ļoti labi apzinās, uh, Viņa ir daudz laiku veltījusi sarunām ar eh, Eiropas parlamentu par dažiem jautājumiem, kas varētu tikt pacelt sakarā šo nolīgumu. Bet, protams, mēs tagad nevaram paredzēt, kāds būs parlamenta balsojums. To es jums tagad varu sacīt. Viņi man to nevarēja pateikt. Bet viņi teica, ka viņi joprojām veic konsultācijas ar parlamentu un mm, cits starpā vēl arī nemaz nav skaidrs, kad varētu būt parlamenta balsojums par šo nolīgumu. Mm, tas nu ir viss, ko es jums varu teikt. Tāds ir mans zināšanas eh, par to, ko atbildīgā komisāra man sacījusi. Paldies, priekšsēdz. Vārds prezidentam Ferhofštatam. Tas ir ļoti būtisks jautājums, saka Šulcs. Tas ir risks, ka mēs varētu atkal nobalsot pret Ferhofstads runāja bez mikrofona. Es nejautāšu par Swift, par to runāsim vēlāk, neuztraucieties, bet vakardien Merkels kundze un Sarkozī kungs sarīkoja galotņu sanāksmu un viņi nolēma, ka eh, Eiropas saimnībai vajag ekonomisko valdību, ne tikai Eirozonā. Es ne, neuzskatu, ka tas ir ļoti tāds pareizs lēmums, jo, manuprāt, nav runa par E, e, mums ir vajadzīga, manuprāt, valdība gan Eiropas Savienībā, gan e, Eirozonā. Un Eirozonā ir valdībai jābūt vēl intensīvai, kā, tāpēc, ka mums ir viena valūta. Tātad jautājums komisijas prezidentam, vai jūs piekrītat, ka gan Eirozonā, gan ES ir vajadzīga ekonomiskā valdībai pārvaldība un kas to vadīs? Vai komisija to vadīs? Nevar būt, ka padomi, kas četras reizes gadā tiekas, var veikt ekonomisko pārvaldību, eh, ņemot vērā visas mūsu problēmas komisijai. Ir jāuzņemas vadošā loma šajā procesā. Man interesētu komisijas viedoklis par šo jautājumu. Protams, Ferhofštata kungs. Komisija ir tā, kas veic ek Eiropas ekonomisko pārvaldību, un tas arī ir vienīgais, eh, vienīgā eh, atbilde, kas ir saskanīga ar līgumiem, ko es jums varu dot. Tātad tirdzniecībā, eh, konkurences jautājumos, uh, budžeta jautājumos daudzos, jā, komisija jau ir šīs pilnvaras, un acīm redzot, valdībām dažreiz to darētu atcerēties. Viņi varbūt nav pietiekoši eh, uzmanīgi lasījuši līgums. Bet, protams, komisija šo darbu nevar veikt viena, tā ir jāstrādā cieši eh, ar sadarbību pārdomu, arī ar eh, tātad Eiropā domu kura ir savu vadošā loma, un es piekrītu arī jūsu sacītajam mums ir jāuzņems atbildība par Eirozonu, kā arī par Eiropas kopīgo ekonomisko pārvaldību. Pietiek izlasīt Lisabonas līguma 136. pāntu, kas norāda uz to, ka Eirozonā eh, eh, var būt vēl, pla, eh, vēl ciešāka ekonomiskā pārvaldība, un tas attiecas arī uz Eiropas Savienību kopumā. Tā tad man cerība būtu tāda, ka mēs stiprinātu Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību, vienmēr ņemot vērā līgumu un kopienas metodu. Papildi jautājums. Pirmais e, pārbaudījums tam, protams, būs ceturtdien, kad mēs nolemsim, pieņemsim lēmu par Eiropu 2020, un es ceru, Barozo kungs, ka attiecībā uz Eiropu 2020 padome nebūs tā, kas veiks monitoringu, bet tā būs komisija. Es nekad neesmu piedzīvojis, ka valstu un valdību vadītāji satiekas, eh, kritizē viens otru. Un tā kaut ko ļoti efektīvi panāk. Komisijai vajadzētu pastāvēt uz savām tiesībām. Ferhofštad kungs. Jūs pats esat bijis Eiropa padomas loceklis, jūs zinat, kā tas darbojas. Tā ir ļoti nozīmīga institūcija, bet e, tā nevar veikt ekonomiskās politikas mikropārvaldību. E, e, tā būtu būtiska kļūda. Tas ne tikai būtu pret līguma garu, bet tā būtu būtiska kļūda. Protams, Eiropas padoma nosaka vispārīgos virziens, tas ir 16. līguma pants, bet tāda komisijas un citu uh, eh, eh, padoms formāta ziņā ir veikt šo tekošo darbu un monitoringu. Un es jums varu apliecināt, ka komisija uh, gatavojas pilnībā veikt savus uzdevumus attiecībā uz 2020 stratēģijas procesu un ar mūsu partneru kompetentu atbalstu Es ceru, ka mēs arī no padomu, parlamentu saņemsim atbalstu. Patiesībā esmu optimistisks un arī komisija veiks pilnībā savu uzdevumu. Un ļaujiet man tikai pateikt vēl šo priekšsēžu kungs. Es gribētu pateikties četrām galvenajām politiskajām grupām šajā parlamentā par ļoti skaidro pozīciju, kur viņi e, e, attiecībā uz kopienas stratēģiju e, ir ieņēmuši. Mainām tēmu Meksikas līcis. Es domāju, ka eh, šī ir tēma, kas eh, pat labam satrauc eh, visas pasaules cilvēkus Un eh, domājot par izaugsmes robežām, kā arī eh, naftas eh, izšķērdēšanas robežām un cilvēka un tehnikas robežām. Es gribētu zināt, Barozo kungs, kā domā komisija par to, par profilaktisko darbu, tajās tēmās, kur ir atbildīga Eiropas Savienība, ka profilaktiski gāzes un naftas ieguva na, Ziemeļjūrā tiktu un tā tīrgā tiktu aizliegta. Es domāju, ka par šo jautājumu vēl mēs varam pieņemt lēmumu. Otrakārt, es gribētu zināt, vai jūs patiešām ticat, ka Eiropas Savienības noteikumi naftas un gāzes iedeve ir pietiekami, lai aizsargātu no šādu katastrofu, um, no tādām katastrofām, kur mēs esam kompetenti. Paldies, mēs joprojām nezinām Eh, kas eh, notiek ASV, joprojām notiek izmeklēšana, Taču uh, ir jāzina, vai tās bija tehniski iemesli, kas no, noveda pie šādas avārijas, vai arī kādas tehniskās nepilnības. Un tāpēc šobrīd ir pārāk uh, agru, uh, lai mēs teiktu par šo pierādījumu ietekmi uz Eiropu. Protams, mums nenotiek tikpat ekstrēmās apstākļos kā Meksikas līcī, un tāpēc šāda um, tā katastrofa nebūtu tik ļoti iespējama, un mūsu jūras dibens atrodas tuvāk, nav tik dziļi. Un un mēs tiešām esam jau maijā uh, satikumašies ar lielākajām naftas iegūs kompānijām, lai iegūtu precīzi skatu par notiekošo Eiropā un iegūtu apdrošinājums, nodrošinājums par drošības uh, noteikumiem no kompāniju puses. Un mēs strādājam gan profilaktiski, gan uh, arī avāriju novēršanas sistēmās, lai aizsargātu Eiropas pilsoņus un vidi. Eh, Lielas paldies, papildu jautājums, lūdzu. Mans lūgums būtu vēlreiz pateikt, vai jūs uzskatāt, ka vides garantiju direktīve naftas un gāzes ieguvei ir pietiekama? Es gribētu zināt, vai jūs domājat, ka nevienādā un diezgan senā garantija augšējā robeža ir tas, kas mums nepieciešams, ņemot vērā Meksikas līča katastrofu. Es gribētu zināt, vai jūs diskutējat jau par plānu platformu tehnisko kontroļu uzlabošanu. Un ceturtais pie pirmā kompleksa, vai jūs patiešām uzskatāt, ka vida un klimata apstākļi Arktītā e, ir draudzīgi cilvēkiem un tehnikai, lai e, novērstu risku ar naftu, kas saistīts ar naftas ieguvi ūdenī. Paldies! Yes. Jā, jums taisnība. Vispirms mums ir likumdošana, mums ir standarti un prasības, kas eh, attiecās uz eh, naftas urbumiem eh, atklātā jūrā. E, iekārtu standarti, dažādas avārijas novēršanas sistēmas un vēl bez tam dalību valstīm ir tiešām plaša nacionālā likumdošana, lai nodrošinātu drošības līmeni šīm naftas ieguvas vietām. Un tad vēl mums ir arī ātrās reaģēšanas sistēmas, kur kur mēs varētu novērst naftas izplūdi no eh, gan jūrā, gan naftas dažādām uzglabāšanas vietām. Un tad, tad mums ir uh, iespējas reaģēt uz noplūdi. Un tad ir uh, civilās aizsardzības mehānismi, kas var uh, sniegt rīcību jebkādā situācijā. Runājot par konkrēto jautājumu, ko jūs uzdevāt, par uh, šo te atbildību, es gribētu teikt, ka lielākā daļa no Eiropas uh, noteikuma neatiecas uz konkrētu rūpniecības nozari, bet mēs uzskatām, ka tas ir uh, attiecās uz visu uh, kopēju vietējo rūpniecību. Un e, mums ir jā, tādi noteikumi, ko jāmēdz, jāmēģina panākt ir visām rūpniecības iestādēm. Paldies. E, tagad priekšsēdētājs, grupas priekšsēdētājs Timotejs Kirkops. E, es atgriezīšos pie Eiropas Savienības un ASV Mm, e, attiecībā mana grupa ir e, šajā ziņā ļoti svarīga grupa, un mēs tiešām e, esam priecīgi par SWIFT vienošanās progresu. Es gribētu jautāt priekšsēdēm Barozo kungam, kādas mācības esat guvuši komisijā runājot par SWIFT nolīgumiem, ko varētu izmantot arī tad, kad mēs runāsim ar pasažieru datu reģistriem, kas šobrīd īpaši gan attiec uz ASV, gan arī uz Kanādu un Austrāliju. Ja varbūt, es domāju, pārāk īss laiks ir bijis, lai mēs gūtu kādu mācību, jo vēl neesam faktiski šo procesu nobeiguši un mēs, protams, bez jūsu atbalsta mēs eh, nevarēsim to panākt. Tā kā nu, tas ir tā godīgi sakot. Ir eh, divas pamatlietas. Viena ir eh, drošība attiecībā uz cilvēktiesībām un pamatiesībām un datu aizsardzība. Mēs pie tā stingri pieturamies, un mēs uzskatām, ka šī vienošanās tāda, kā ir tagad, e, novērš tās bažas, ko izteica Eiropas parlaments pirmajā reizē. Taču ir arī viens cits, e, e, cita problēma, ko jūs, Kirkop kungs, stāstījāt. Tas tiešām ir svarīgums attiecībām ar ASV, jo tas ir, es domāju, ja ne pats svarīgākais, tad viens no svarīgākiem partneriem. Un tāpēc mums arī politiski vajadzētu panākt vienošanos, jo vicepriekšēdā priekšsēdētājs Baidens ieradās, viceprezidents Baidens ieradās un mēģināja panākt tādas vienošanās. Un e, e, komisija, e, ne, protams, mēs nepiedāvāsim balsot, ja mēs neuzskatītu, ka tas nāks par labu Eiropas pilsoņiem. Tas ir mūsu drošībai arī svarīgi. Taču vienlaicīgi mēs gribētu, lai tas būtu kā signāls par mūsu apņemšanos, nopietnējām attiecībām ar mūsu vissvarīgāko partneri. Paldies, papildi jautājums! Es pilnībā piekrītu priekšsēdētāju kungs par to, ka Eiropas parlaments eh, ir eh, tādi labi demokrātiski, kā piemērs bijis. Eh, mans papildu jautājums ir par šo te mm, sloga sadalīšanu starp eh, ASV un Eiropas eh, Savienību. Vai priekšsēdētājs uzskata, ka eh, tas, ko mēs pašais pārunājam, tas vairāk pārāk uzliek lielu slogu uz ASV, un vai mēs arī varētu varbūt dalīt šo atbildību un resursus attiecībā par pretterorisma darbību. Atbildi. Es uzskatu, tas ir ļoti svarīgs komentārs, jo e, komentējot Amerikas, e, var Amerikas delegācijām, viņi gribētu izveidot arī līdzīgu situāciju sistēmu Eiropas līmenī. E, un mēs ar to faktiski sniegsim tādus pašus datus amerikāņu iestādēm, taču mēs varētu iedomāties, ka mēs varētu arī paši labāk rīkoties savā zemē. Un amerikāņi teica, ka viņi mums varētu palīdzēt tehniski, jo viņiem ir izdarīt lielākas investīcijas šajā jomā, un es domāju, tas varētu nākt pa labu arī nākotnē, jo visiem no mums vajadzētu sniegt ieguldījumu cīņai pret terorismu. Būtu liela kļūda uzskatīt, ka tā ir tikai Amerikas atbildība un mēs to tikai atbalstam. Nē, tās ir kopīga atbildība apkarot terorismu un aizsargāt mūsu pilsoņu uh, drošību. Tagad lūdzu Simers kundzei vārds. Priekšsēdētāja kungs. Eiropas parlaments šodien pieņēma Kešmena kunga ziņojumu par, dila, par milēnijumu attīstības mērķu īstenošanu. Mūsu svarīgākais vēstījums jums ir, ka mēs gribam darīt visu, lai visi Eiropas Savienības resursi tiktu apvienoti, lai šos te mērķus īstenotu. Eiropas Savienība un dalība valstis nav līdz šim ietur, ieturējušas savus pienākumus, pat labam ir 20 miljardi e, deficīts saistībā ar tūkstošgadas attīstības mērķiem vien, un es gribētu zināt, ko jūs e, darīsiet, lai atgādinātu dalību valstīm par viņu pienākumiem, izdarītu spiedienu, lai uh, konferencē septembrī Eiropas Savienībai būtu skaidrs tēls un lai tā nepielaistu, ka krīzes kontekstā dalību valstis atteicas, uh, e, attiec, attie, atsakās no pienākuma izpildes, jo šodien nabadzībā dzīvo miljardu cilvēku. Es pilnībā piekrītu šīm bažām, jo faktiski tiešām ir risks, eh, ka ņemot vērā budžeta uh, problēmas, dažas valstis neievēro nosacījums. Un eh, pirms dažām dienām komisija satikās, un mēs runājam arī ar Āfrikas Savienības komisiju, un um, Āfrikas partneri mums teica, dažreiz viņiem ir tāda sajūta, uh, ka apņemšanos neņem vērā. Un uh, es, tas var nozīmēt arī, ka mūsu pusē kaut kas nav pareizi izdarīts. Mums tātad vajadzētu visas apņemšanās ievērot, un Eh, mums vajadzētu tiešām finansēt klimata izmaiņu apkarošanu. Un Ņujorkā eh, no mm, ANO eh, ģenerālsektors Ban Ki-mūns atgādināja, cik ļoti svarīgi ir šī darba kārtība. Un es uzdošu šo jautājumu ne tikai Eiropas padomē, bet arī G20 un G8 sanāksmēs, kas būs nedēļa vēlāk Kanādā. Tā kā mēs joprojām esam ļoti apņēmības pilni. Un mm, G8 pirms pāris gadiem, kad mums bija sanāksme, attieksmi. Faktiski tiešām jāsaka, eh, realitāte ir tā, ka eh, visvairāk attīstītās valstis nav izpildījušas apņemšanās, kas bija jādara tām no savas puses. Lūdzu, papildi jautājumu. Es, protams, ka nešaubos par to, ka komisija līdzinējos gados ir eh, izrādījusi savas iniciatīvas, Uh, saistībā ar attīstības politiku. Mans jautājums vairāk skar tēmu, ko dara pati komisija, lai tos struktūras, resursus un, uh, resursus un priekšnoteikumus radītu, lai, piemēram, komisijas 12 punktu plānu, kuru izstrādāja komisija un tīpaši komisārs piebalgs. Tātad, ko dara komisija, lai saskaņotu politikas, radot priekšnoteikumus? Un kāpēc, piemēram, tāda uzdevumi kā TAM eh, mērķi nav 2020 stratēģijā ietverti? Commission... Komisija eh, dara, ko var eh, viso budžeta jautājumā, un vairākos gadījumos to, ko mēs piedāvājam dalībvalstē, lai nāktu ar papildus eh, finansējumu. Es atceros G8 Japānu, es piedāvāju vienu miljardu papildus lai palīdzētu lauku attīstībā tieši Āfrikā un citās jaunatīstības pasaules daļās, lai tas tiktu no neiztērētās naudas darīts lai mēs varētu visus uh, savus apņemšanās piepildīt, tas uh, ir jāveic no uh, nacionālajiem budžetiem. Mēs šobrīd nevaram pašreizējā finanšu perspektīvās izmantot pārāk daudz šo elastības formu. Tagad tas, ko mēs daram, mēs runājam ar dalībvalstīm, lai mēs varētu izpildīt savus agrākās apņemšanās. Savēles kundze, lūdzu, no brīvības un demokrātijas grupas. Priekšsēdētāja kungs. Es e, turpināšu iesākto tēmu par, jau, par jautājumu, kas skar attīstību. Un arī ņemot vērā parīta padomi. Pašreizējā ekonomiskā krīze un Eiropai draudošā recesija Eh, ir tēmas, ar kurām ir jārēģē vairāk investējot. Tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina eh, finansējums. Tāpēc es gribētu jau uzzināt, vai jūs kā politisks eh, vadītājs, vai jūs domājat par tādu rīcību, kad varētu pār, pārdomāt eiro obligāciju izdošanu finansējumam kas būtu domāts Eiropas investīciju attīstībai, eh, proti Eiropas eh, autostrāde vai Eiropas klimata izmaiņu pētniecība vai arī Paneiropas navigācijas, jūras navigācijas sistēma vai arī investīcijas enerģētikā, energotermināla vidus jūras telpā E, tie ir ļoti lieli visa Eiropas investīciju projekti. E, tas nozīmē, ka eiro obligācijas nodarētu, lai to nosakt. Paldies! Issues, uh, be... ja, mēs uh, ceram, ka uh, nākošās finanšu perspektīvās mēs ķersimies pie šiem jautājumiem. Jau 2020. Uh, gadā mēs domājam par šo, te, lai tiešām viss būtu par starpsavienojumiem izdarīts, lai par enerģētiku, transportu, Uh, lai būtu uh, šīs gan tādas nemateriālās uh, savienojumi. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir viens no šiem jautājumiem, kam mēs tiešām ticam, kur ir papildus pievienotā vērtība, kur viens eiro, ko mēs iztērēsim Eiropas līmenī, būs labāk nekā, ja tas tiek iztērēts nacionālā līmenī, jo tur ir tāda racionāla. Un kā tad šo finansēt? to mēs varētu pārunāt ar dalībvalstīm, jo ir šobrīd ļoti grūts laiks tā šādām pārunām ar dalībvalstīm. Taču um, mēs varētu stingri pastāvēt uz to, lai būtu šie starpsavienojumi tieši Eiropas līmenī. Papildus jautājums, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka es nesaņēmu reālu atbildi uz savu jautājumu. Vai jūs uzskatāt, ka ehm, mēs varam reaģēt uz recesijas draudiem ar visai Eiropas koordinētām tiešām akcijām. Eh, un kad mēs izdodam eiro obligācijas, neaizmirstiet, ka mēs, eh, mums ir jāiesaistās konkurences cīņā. Indija, Ķīna, Amerika, tie ir mūsu konkurenti. Vai Eiropa ar savām lielajām investīcijām varēs reaģēt, vai būs šīs eiro obligācijas un vai ar tām varēs sekt? investīcijas. Kāda ir jūsu plāna? Paldies! Uh, speaking, no... Es nedomāju, ka uh, šobrīd uh, būtu gatavība Eiropas dalībvalstīm šobrīd runāt par eiro obligācijām, jo uh, mēs esam pieņēmuši nu pat tādu ambiciozu programmu par mehānismu, kā mēs varētu palīdzēt valstīm, kurām ir parādu problēmas Es domāju, ka tās jau ir šīs obligācijas, un mm, ko uh, dalībvalstis varēs finanšu tirgos izplatīt. Es domāju, būtu šobrīd ļoti grūti no dalībvalstīm uh, panākt kaut kādu eiro obligāciju uh, izplatīšanu tieši šādiem projektiem. Es domāju, ka, protams, mēs varētu izmantot uh, citus mehānismus savā programmā. Es esmu runājis, piemēram, lai mums būtu uh, publiskās privātā partnerība, lai tas tiktu uh, Eiropas investīcija banka banka labāk iesaistīta. Visādā ziņā mēs tiešām ļoti atklāti aplūkojam visas eh, finansējuma iespējas šiem svarīgajiem projektiem, taču, ja gribat godīgu atbildi, es teikšu, ka šobrīd būtu grūti, ja pat neiespējami izdot eiro obligācijas. Eh, Dajana Dots, lūdzu. Paldies. Eh, priekšsēdētājs eh, eh, Baroso, jūs esat atbalstījis Ziemeļīriju un progress tiešām ir ticis panākts un izveidot stabila nākotne mūsu ļaudīm jo jūsu darba grupas eh, ziņojumā jūs eh, pastāstījāt, ka būtu vajadzīga atbildība sniegt palīdzību eh, reģionālām lietām un ceļskaitā arī Ziemeļīrijai. Šobrīd, kad mums ir ekonomiskā turbulence, es domāju, ka mūsu rūpniecība un ražošana, lauksmītiskā ražošana ir viena no svarīgākajām. Un, diemžēl, mēs varam ciest no E, tā, ja e, mēs e, neizmantosim auditors un saņemsim par to sodu. Vai tiešām mums būs sodi eh, lauksaimniecībai, eh, ja eh, šie te maksājumi 2004. 2006. gadā nav auditors izmantojis, vai tas nav pārāk neproporcionāli, vai tiešām lauksaimniecības ģenerāla direktorāts ir runā par šādu te 5% likmi, un ko tad darīt Ziemeļ īrijas lauksaimniecības institūcijām, jo šī nauda taču jau ir jau saņemta. Paldies! Vispirms eh, paldies jums par komentāriem attiecībā uz atbalstu, ko komisija sniegusi Ziemeļīrijai. Mēs tiešām esam uh, apmierināti par to, ka esam to darījuši. Uh, komisāri ir iesaistīti šajā procesā. Es atceros arī savu vizū, vizīti Ziemeļīrijā, un mēs turpināsim to darīt. Es saprotu šo problēmu, uh, šo atsevišķo fermeru maksājumu uh, schēmu, un mm, komisārs arī ir izteicis mūsu viedokli, bet teiksim pilnīgi skaidri Uh, šī ir tāda iniciatīvas lieta, un uh, dalībvalstīm bija brīvi izteikt savu uh, lomu. Komisija šobrīd neveic nekādas tādas korekcijas, jo ir iedibināti principi, lai visiem, visām dalībvalstīm būtu vienāda attieksme, un jūs taču esat arī vienojušies par to, ka mūsu noteikumus ir jārespektē attiecībā par atskaitīšanās pienākumiem. Uh, Un e, šodien arī bija vairākas e, tāds stundu ilgarš interesants e, sanāksmi, un es teicu šiem te auditoriem, ka mums ir stingri jāievēro visas atbildības normas. Paldies! Lūdzu, un papildi jautājums. Paldies! Es gribētu tikai vēl tādu papildi jautājumu uzdot. Ir Ziemeļīrijā bažas par to, ka ka eh, šī te eh, likme ir eh, noteikti tikai par tādām sporādiskām vai gadījuma rakstura inspekcijām. Un vai jūs tiešām varētu nodrošināt, ka to, lai komisija piemēroti izvērtētu šos, šīs procedūras, lai šo schēmu mēs varētu kārtīgi administratīvi ieviest. Protams, es varu sniegt jums visas garantijas, ka komisija e, veiks kārtīgu administrēšanu, taču e, šī procedūra ir tāda kā administrēvā procedūra, kas iekļauj sevī vairākus soļus. Arī e, dalībvalstis var aizstāvēt sevi un tāpat arī vērsties neatkarīgā institūcijā. Un tagad jums vajadzētu ķerties pie šiem nopietniem uzdevumiem. Paldies! mums uh, ir līdz ar to nobeigti pirmais jautājuma rauns, un šobrīd ķersimies pie konkrētas jomas, proti par Eiropas pārvaldības darba grupu. Un nu, tas ir šo jautājumu temats, un uh, Carbon Call uh, pirmā dos jautājumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētājs Barozo, jūs teicāt ļoti konkrēti, ka Eiropas komisija ir Eiropas ekonomiskā pārvaldība eh, bet mums ir nepieciešama vairāk kopienas metode, ja gribam stiprināt ekonomisko pārvaldību. Mēs esam jums līdzās, bet padomē ir arī citas idejas lai tādā veidā norganizētu starpvaldību metodi, piemēram, ja ir runa par stabilitātes un izaugsmes paktu. Pa Un ja mums ir jāizvērtē darba grupai rezultāti, kas ir svarīgākie elementi, kas būtu jāiekļauj secinājumos, lai dotu iespēju pastiprināt saimniecisko pārvaldību un izaugsmes un, un stabilitātes paktu. Vai jūs jau varat runāt par konkrētiem elementiem? Tas būtu labi arī sabiedriskai diskusijai. Paldies! Es eh, domāju, ka mm, darba eh, grupa tika eh, radīta speciālā kontekstā, Portugāles kontekstā, un kā jūs ziniet, tad komisija ir piedalīsies ļoti konstruktīvi un lojāli, jo mm, darba grupa tika izveidota Eiropas padomas priekšsēdētāja vadībā ar komisijas iekļaušanu. Komisija piedalās darba grupā Un es varu teikt, ka es eh, tiešām esmu priecīgs redzot, kā šīs darbs virzās uz priekšu. Ir eh, konsensus panākts par to, eh, kādi soļi jāveic ekonomiskā koordinācijā Eiropā. Un jāsaka, lielākā daļa no šiem soļiem ir pilnīgi saskaņā ar priekšlikumiem, ko mēs pateicām 12. maija paziņojumā. Un es gribēju teikt, ka šī darba grupa uh, veic ļoti svarīgu darbu, jo uh, uh, tā ķerās pie konkrētiem jautājumiem, proti, kā stabilitātes izaugsmas pakta ieviešana, un mēs tiešām gribam saņemt Eiropas padomes priekšsēdētāju ziņojumu ceturtdien. Un mēs nekad neatteiksimies no iniciatīvas tiesībām un nāksim klajā ar jauniem priekšlikumiem, kas papildinās konsensusu, kas ir panākts šajā darba grupā. Elžbeta Lukačevska, lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs. Mēs apzināmies dažu dalību valstu ekonomiskās grūtības un kā tas ietekmē šo valstu iedzīvotāju labsajūtu un lēmums, ko pieņem šo valstu valdības. Nesen dzirdējām par nepieciešamību atbalstīt Eiropas integrāciju 27 dalību valstu starpā, bet ko jūs darīsiet šajā labā? Eh, arvien skaļāk tiek prasīt jaunu risinājumu, piemēram, Eiropas ekonomiskās valdības pārvaldības ideja Eirozonā. Kādu garantiju jūs mums varat piedāvāt, ka valstis, kas pieliek liels pūliņus cīnīties pret uh, E, e, ekonomiskām problēmām nenonāks Eiropas otrajā līgā, tā sakot. Vairāk kārt esmu dažādos kontekstos uzsvērs, ka mēs esam pret jebkādiem dalījumiem ES institūcijās. Mums ir viena savienība. Eiropas Savienība ar mūsu institūcijām, ar 27 dalību valstīm, kādas šodien ir, un, protams, pilnībā uh, respektējot līgums. Mēs patreizējā ietvara varam darīt vairāk ekonomiskās koordinācijas labā. Ir 121. līguma pāns, kas skaidri pauž, ka ekonomiskā politika ir kopīgs jautājums un Tas ir arī tāds eh, netieši aicinājums dalību valsts sadarbībai, un tad ir 126. pāns par budžeta politiku, un 136. pāns ļauj komisijai uzņemties iniciatīvu, eh, panākt koordināciju ar Eirozonā, bet arī kopā kopienas ietvarā. Tad tas svarīgi to saprast. Mēs varam izteikt Eirozonai ierosinājums, bet vienmēr Eiropas saimnības ietvaros, bet nevis eh, raugoties Eirozonu kā atsevišķu no Eiropas saimnības kopumā. Es domāju, eh, tam to ļoti jāievēro, eh, lai Eiropas saimnība būtu balstīta uz uh, solidaritātes principu. Paldies! Tagad dosim vārdu Sergio Konferatī. Paldies! Paldies! man ir eh, cits uzskats par to nekā eh, Barozo kungam attiecībā uz darbu, ko eh, veic komisija darba grupā pēdējo mēnešu laikā. Varbūt, ka jūs varētu pierādīt, ka kļūdos, taču man ir ieskats, iespējas, ka pati ideja par šādu satīrīšanas procesu un tā tālāk politika, eh, eh, tā jāsaka, ir faktiski guvusi arī atbalstu um, plašsaziņas līdzekļos, taču vienlaicīgi izskatās, ka mēs esam eh, samazinājuši, kaut kā pazaudējuši šo izaugsmes aspektu, un mēs tagad atsaucamies tikai kā uz stabilitātes paktu, un tas taču nu nav tas, ko tad mēs beigās paziņojam. Tā kā šobrīd runa par šiem te eiro obligācijām vai citādiem tādiem pasākumiem, tas varētu atbalstīt izaugsmi, un gribu jautāt, vai tiešām izaugsme vēl ir saglabājusies kā interese, it īpaši komisijā, protams. Protams, e, darba uzdevums ir Eiropas pārvaldībai, un tad, kad es izteicu savu vispārējo um, prieku un apmierinājumu, ka tik labi strādājam. Uh, protams, izaugsmu šobrīd ir uh, cits jautājums, un tas ir pats svarīgākais Eiropas ekonomikai. Bez izaugsmas mēs nespēsim uh, piegā, piedāvāt to, ko mūsu pilsoņi gaida. Mēs uh, nevarēsim savu sociālo tirgus ekonomiku uzturēt mēs nevarēs, un e, mūsu pilsoņi nevarēs izpildīt savu pilno potenciālu. Tas ir Eiropa 2020 izaugsme un izaugsme. Taču nevis jebkura izaugsme, bet inteliģenta e, izaugsme, e, ilgspējīga izaugsme. Taču mums, lai ticētu izaugsmai, ir jābūt ticējubai un pārliecībai, un ja tā nebūs, to mēs nevarēsim panākt šo te lielo izaugsmi. Un kāpēc ir, tāpēc tik svarīgi ir fiskālā konsultācija? konsolidācija. E, ne tikai kā mērķis pat pa sevi, e, taču kā līdzeklis, lai mēs panāktu lielākas izaugsmas līmeņus. Paldies! Paldies, kolēģi! Sits Kamals, lūdzu! Paldies, priekšsēžu kungs! Laikam visi piekrītam, ka ir vajadzīga saprātīga ekonomiskā pārvaldība, bet būsim godīgi. Uh, Mēs esam redzējuši, ka stabilitātes un izaugsmas uh, paktu no, uh, eh, līgumi tiek uh, staipīti un visādi uh, manipulēti. Uh, tas neveicīs rezultātu. Mēs visu laikam e, piekrītam, ka Eiropas Savienībai ir jāpieturas pie uh, uh, fiskālas atbildības, godīgas atska, uh, atskaitīšanās ekonomikai, bet vai jūs to redzēt kā iespēju uh, iegūt varu pār dalībvalsts budžetiem, vai jūs risināsiet reālo problēmu? Proti valsts, kas ir uh, milzīgi deficīts sataisījuši tā vietā, lai savus, savu varu pārdalību valstu budžetiem e, e, e, izplest. Es īsti neredzu šo jūsu iezīmēto problēmu par cīņu par kompetenci. Kas mums ir šeit? Ir 122. līguma pants un 121. un Jau tagad e, e, ekonomiskā politika nav tikai dalībvalsts ziņā. Mēs esam bieži redzējuši, ka vienas valsts pieņemtie e, lēmumi ļoti tieši ietekmē ar citas valsts. Tāpēc ir tikai saprātīgi, ka dalībvalsts, gatavojot savus budžets, projekts arī apzinās, ko dara pārējie. Protams, būs savstarpēji ietekmi, saprotiet? Uh, par to mēs runājam. Tātad mēs negribam, to es gribētu skaidri pateikt, jaukties e, e, dalību e, valstu parlamentu suverēnās pilnvarās. Protams, tas ir jārespektē, bet ir tikai saprātīgi, ka diskutējot par Eiropas ekonomisko politiku, mēs esam redzējuši, cik viens no otrā esam atkarīgi, ka mēs apzināmies, kāda ir pārējo dalību valsts E, no, nodomi. Un tieši tāpēc te ir pievienotā vērtība, kad mēs strādājam kopā. Un tas ir saprātīgais risinājums, ko piedāvā komisija. Es domāju, arī koncents sāk iezīmēties šajā virzienā. Paldies, e, Eniko Ģöri kundzei vārds. E, Godā tie deputāti. Pēdējā krīze ļoti skaidri parādīja, ka mums nav vairāk laika. Uh, um, uh, Eh, ko zaudēt, mums ir ekonomiskiem jautājumiem jāpievērš uh, eh, lielāku uzmanību. Ir jāveic ekonomiskās pārvaldība, ir jāveic eh, finanšu reforma, un tas viss ir jādara uh, tā, neaizmirstot, ka uh, ir jābūt arī lauksaimniecības politikas reformai un iekšējai koheizijai, bez tā mēs neiztiksim, mm, nebūsim konkurētspējīgi globālā lomā. Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijai ir arī jāsaskaņo ar patreizējām politikām un uh, Un šajās eh, jomās es gribētu jautāt, vai jūs arī saglabāsiet principi, ka visi, visas izmaiņas var veikt tikai tā, ja, ka to atbalsta visu dalībvalsts, eh, visas dalībvalsts un eh, ka tās veicina, vis, ņem vērā visu eh, dalībvalsts interesi, ne tikai Eiro valsts, tā lai es kohēzija netiktu apdraudēt. Jā, esmu runājis par holistisko pieeju, vienveidīgu, vien pieeju Eiropas stabilitātei būtu kļūda, eh, domājot par stabilitātes un eh, izaugsmas paktu, eh, nedomāt par izaugsmu. Izaugsmu tas ir visi centrā, un lai būtu ilgspējīgi izaugsmu, mums ir vajadzīga prātīga ekonomiskā pārvaldība Eiropā, ir jābūt valsts finanšu stabilitātei, bet mums arī vajadzīga jauna regula finanšu tirgus uzraudzībai, mums jāinvestē mūsu uh, izaugsmas potenciālā. Un tieši tas ir tas, uh, ir, eh, tā ir ES 2020 galvenā tēma. Tāpēc mums ir vajadzīga reforma, mums ir vajadzīga fiskāla konsolidācija un struktūrāls reformas. Un, protams, mums ir jāturpina uh, ekonomiskā politika, kas ir tik svarīga Eiropā, uh, galvenokārt ekonomiskās un sociālās kohēzijas jomā, ne tikai 16 vai 17 valstu interesēs, e, esmu pārliecināts, ka arī e, Ungārija drīz būs Eirozonā, bet visi 27 e, dalību valstu interesēs. Franz Obermaieram vārds. Uh, mit der Taskforce will Ratspräsident Van Rompuy Ar darba grupu padomēs prezidents Rumpais grib radīt jaunus noteikumus, lai izmanevrētu laukā no eiro krīzes. Jūs priekšsēdētāji vienkārši vairāk kārt citējāt 121. pantu un jūs pamatoti runājāt par savstarpēju atkarību un par to, ka te jau mēs nerunājam par vienu dalību valsti. Jautājums, vai darba grupas ietvaros būtu iespējas noteikt sankcijas? sankcijas eh, tām valstīm, kuras atkārtoti pārkāp budžeta noteikumus. Vai komisija varētu ietekmēt to, atņemot Eiropas Savienības eh, subsīdijas, eh, struktūrfondu līdzekļus vai balsts tiesības? Un noslēgumā, kāda ir komisijas pozīcija par uh, nesmaksāt nespējas regulējumu vēl dalību valstīm? Paldies, jūs uzdevāt ļoti daudz jautājumus. Pirmkārt, ko mēs darām šobrīd eh, šajā darba grupā eh, un komisija, ko dara 12. E, e, māja paziņojumā jau pieminēja šo iespēju pastiprināt e, izaugsmes un drošības paktu, paplašinot tos pamudinājumus, lai mums būtu tas ievērots. Jo tiešām, ja šeit mēs runājam par sankcijām, mums tiešām ir nepieciešama ticamība šiem instrumentiem, lai mēs varētu stabilitātes un izaugsmes paktu respektēt, jo, kā esam redzējuši, ka dažas dalību valstis nerespektēja līgumu un mm, vienkārši rīkojas pēc savu prātu. Kā tad mēs varam rīkoties? Mēs darīsim, protams, godīgi e, jau jāņem vērā, viņas ir kohēzijas fondā, un tāpēc mēs e, skatīsimies, kā mēs šos pamudinājumus e, varēsim ieviest, vai šīs valstis ir kohēzijas fondā vai nav. Un to mēs varēsim izdarīt, nostiprināt atbilstības pamudinājumus, lietojot tos, tā sacīt, augšupējošos pamudinājums, tad mēs varēsim e, palielināt automātiskuma līmeni, un e, tad e, komisija nāks ar dažiem likumdošanas priekšlikumiem. Paldies! Juan Lopes Aguilā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētājs Baroso. Es gribētu runāt par bezdarbu. Un um, pieminēt arī darba grupas mērķus. Stratēģija vienmēr tiek akcentēta, ka tai ir jābūt inteliģentai, jāiesaista visi iedzīvotāji un tā tālāk. Tomēr ir miljoni un miljoni cilvēku, kuri nejūtas, ka tiktu iesaistītu, jo viņi nespēja atrast darba vietu darba tirgū. Ir ļoti daudz miljoni bezdarbnieku, kuriem ir nepieciešami konkrēti risinājumi. Um, no Eiropas saimnieciskās pārvaldes, no kontroles paketes, ehm, vai šeit būs arī stratēģija par šiem jautājumiem? Strate, runa par stratēģiju, kuras mērķis būtu paaugstināt ražīgumu un konkurētspēju. Tāpat arī iesaistīt cilvēkus, kuri īpaši cieši krīzes apstākļos. Kāda ir aktuālā situācija eh, dalību valstīs?

Taču mums šeit ir holistiska pieeja. Mēs nevaram um, noteikt atsevišķus noteikumus tikai par paktu vien un par stratēģiju. Mums ir jādomā, ko mēs vispār darām Eiropā. Un, lai tas būtu ilgspējīga šī izaugsme, to es esmu teicis jau ilgāks reizes. Mēs negribam tikai panākt uh, tādu ietekmi, uh, lai uh, visvairāk ciestu šie visvājākie sabiedrībā, jo viņi taču nav atbildīgi par šo krīzi. Un tāpēc mums tiešām būs jā jāskatās, kā šos slogus vienmērīgi sadalīt. Un tāpēc mēs tiešām uzskatām, ka mums ir vajadzīgas stingrākas ārējie aspekti, un mēs uh, skatāmies uz to uh, arī G20 uh, sakarībā finanšu sektora atbildība rīcībā uz krīzi un mēģinam nākt klajā ar mūsu Eiropas pozīciju globālāku. Tagad Petru Johans lūdzu. Paldies, eh, Barozo kungs. Es gribēju uzdot Eiropas 2020 jautājumu par šo te eh, izaugsmi, attīstību un nodarbinātību. Eh, šobrīd padomas secinājumi no marta ir 25. 26. marta. Tur ir jāuzlabo zinātniskais pētniecība un attīstība. Un 3% no eh, BNP ir jātiek eh, investētiem šajā sektorā, nozare. Un eh, komisija attīstīšot indikātoru, kas atspoguļos aktivitātes zinātnes jomā. Tātad mans jautājums ir tāds, kādu metodoloģiju tad izmantosiet šīs e, indikātora izveidē? Un vai esat konsultējies jau, izstrādājis konsultācijas programmu par to? Jā, jums taisnība. Mēs esam uzlikuši e, šo atsauci uz 3%, taču nepieminējam ne tikai zinātni un pētniecību, bet visu inovācijas konceptu, jo šeit nav tikai runa par fundamentālo zinātni, bet to, kā to pārtulkot ekonomiskā aktivitāte aktivitātē, ko varētu pētnieki darīt, lai panāktu lielāku izaugsmu. Un kā jūs ziniet, e, šobrīd e, nav e, labi izstrādāti indikātori. Un mm, tur ir dažādi eksperti, un es esmu uh, to pārnājis ar OECD, jo daži šie eksperti ieradās uh, Briselē, mēs ar viņiem pārunājām šo lietu, un inovāciju indikators, nu, varētu būt uh, Eh, tāds, pa ko ir vienājušās akadēmiskā mm, vide. Un tas ir tas arī, ko mēs šobrīd turpinam darīt. Mēs gribam uh, tieši atklātajās konsultācijās uh, panākt uh, šādu, at, šādu attieksmi. Tas ir ļoti tehniski, bet ir ļoti svarīgi, lai mums būtu šādi labāki mm, kritēriji inovācijām. Irga figurēdo, lūdzu. Godātais prezidenta kungs, attīstība um, ekonomiskajā situācijā un uh, sociālā situācija ir uh, vieši bažas uh, daudzās Eiropas Savienības valstīs. Arī izaugsme ir vāja un nav pietiekami, lai samazinātu bezdarbu un radītu jaunas darba vietas, kas Eiropas Savienībai nepieciešamas um, ar līdzinējo. Pat laban e, tiek veikti taupības pasākumi, e, tiek mēģināts ievērot stabilitātes pakta kritērijus, e, bet tas ir par maz, lai radītu darba vietas un izaugsmi, jo šeit tiek paaugstināta nesabalansētība, kas rada lielāku nabadzību. Mums ir Eiropas nabadzības apkarošanas gads pat labāk. Mēs redzam, ka tiek izslēgti nabācīgi iedzīvotāji un bezdarbs pieaug. Priekšsēdētāja kungs, vai jūs neuzskatāt, ka ir absolūti steidzami nepieciešams šajā te uh, politikā veicināt ilgtspēju sociālajā jomā, ne tikai vienkārši ilgtspēju finanšu sektorā? Jo sociālā ilgtspēja tādējādi zūd vai pat labā nebūtu īstais laiks parūpēties par to, lai eh, kritēriji tiktu pie, pievērsti sociālai pusē. Jā, eh, bez finanšu ilgspējības mums nebūs sociālās ilgspējas jo bez finanšu iespējas, ilgspējas nebūs uzticības, bez uzticības nebūs investīcijas, bez investīcijām nebūs darba vietu. Uh, Un, kā jau teikts, te jau nav pretrunas ne, jo makroekonomiskā stabilitāte un rūpes par nabadzīgajiem iedzīvotājiem tās nav pretrunas. Protams, ka mēs gribam cīnīties pret nabadzību arī 2020 stratēģijā. Mēs cīnāmies arī pret sociālo atstumtību, tie ir mūsu konkrētie mērķi. Protams, es atzīstu, ka mūsu sabiedrībā šodien nabadzības risks ir vēl lielāks, jo mums ir jauni nabadzības fenomeni, kas spiež bažas. Un eh, valdība savās prioritētais to ņems eh, vērā un skatīsies, kā rast atbildi. Bet, kā jau teikts, risinājums nevar būt tikai budžeta noteikumu neievērošanā, jo tas eh, situāciju tikai pasliktinātu ne tikai atsevišķās valstīs, bet arī augstāka līmenī. Paldies! Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Barozo kungs! Vai jūs varētu man atbildēt, kas gūst labumu no Grieķijas glābšanas pakotnes? Vai tie ir banķieri vai Grieķijas tauta? Vai tā ir Eiro e, UFG grupa? Vai šeit nav saskatāms zināms interešu konflikts? Pakete, ko ir pie pārstāvājusi Grieķiju un institūcijas, ir izstrādāta Grieķijas tautas labā un, un vispār Eiropas tautsēmniecības labā, jo ja nē, tad to nekādā gadījumā nebūtu apstiprinājuši 27 dalībvalsts. Runājot par šīm te insinuācijām, ko jūs atļāvāties izteikt, tās vispār nav pelnījušas nekādu atbildi. Un beidzot pēdējais jautājums papa Nikolau kungs uzdod. Eh, priekšsēdētāja kungs Vācu eh, un Vācijas un Francijas prezidentūras uh, Eh, uzvedās tā, it kā tām vispār nebūtu vajadzīga eh, Eiropas Savienība kā tāda, spriežot pēc tā, ko sacīja Merkels kundze un Sarkozīs trunks, kungs, bet kā ar eh, sankcijām, kā piemēram balstiesības atņemšana dalība valstī, kura neizpilda attiecīgās prasības. Ko darīt krīzes pārvaldīšanas labā? kas attiecas uz finanšu disciplīnu, vai galu galā, kā vislabāk izmantot šos te instrumentus, kopienas instrumentus un nacionālus instrumentus, vai mēs ar tiem neiedzenam procesu strupceļā. Un vēlreiz gribētu jautāt. Grieķijas kredīta eh, reitings ir atkal pacelts, bet man liekas, ka tam nav nekāda pamata. Un kāds tad pozitīvs pienesums no šādas pieejas? Paldies, eh, Barozo kungs atbild. Eiropas institūcijas kopā ar dalību valstīm, protams, eh, veidos kaut ko tādu, kas ir kaut kas stabilāks un visaptverošāks, sekojot stabilitātes un izaugsmas pakta ievērošanai. Diemžēl eh, dažas dalībvalsts nepild nosacījumus, par kuriem pašas ir nobalsojušas. Bez jaunām reformām izmantojot esošos līgumus, eh, lai gan pastāv dažas, eh, daži aprobežojumi, ir iespējams piemērot sankcijas. Uh, ko darīt nākotnē. Darīt tas ir jādara objektīvi. Mēs skatāmies, kā mēs varam uzlabot eh, ticamību paktam, bet tam ir jābūt taisnīgi. Pasākumi ir jāievieš objektīvā veidā, ņemot vērā valsts eh, situāciju. Uh, Eh, bet neatkarīgi no tā, vai tā ir bagātākā vai nabadzīgākā valsts, mums ir jābūt tādam ticamākam veidam, kā ieviest un īstenot stabilitātes un izaugsmas paktu. Paldies, eh, paldies priekšsēdētāja kungs eh, par šo te jautājumu un atbilžu stundu. Mēs tiksimies nākamēnes šādā pašā pasākumā. Būs, protams, arī diskusijas rīt, kad mēs.